Good afternoon to everybody. Labdien visiem! Esam atkal atgriezušies darbā pēc eh, zaļās eh, tirkīs nedēļas un mūs cerams nav skāris nevienu vīrusu. Tagad pāriesim pie darba kārtības izskatīšanas. Ja nav nekādi iebildumi pret darba kārtību, uzskatīsim, ka tā ir apstiprināta. Tālāk priekšsēdētāja paziņojumi vispirms 18. februāra koordinātoru lēmums ir pieejams jūsu dokumentu mapēs, un ja pret to nav iebildumi, tad uzskatīsim, ka šis dokuments ir apstiprināts. Otrkārt, pasākumi, lai novērstu svara, slavenā Covid-19 vīrusu izplatīšanos. Jūs zināt, parlaments ir te veicis drošības pasākumus attiecībā uz vīrusa izplatīšanos. Tā, šie pasākumi skar uh, deputātus, darbiniekus un arī apmeklētājus, kas ienāk parlamentā pās. Lūdzu, iepazīstieties ar eh, šiem pasākumiem un uh, sekojiet norādījumiem. Trešais uh, paziņojums. Uh, komisija ir paziņojusi 24. februārī pār palīdzības sniegšanu starptautiskiem centieniem, lai novilcinātu vīrusa izplatību. Ir piešķirti 232 miljoni, no tiem 30 miljoni no uh, rezerves ārkārtas situācijām, un a, pieprasījums veikt šo līdzekļu pārvietojumu tiks saņemts visticamāk šo nedēļu, un šajā pakotnē ir četri elementi - 114 miljonu atbalsts Pasaules veselības organizācijai, Uh, lai uh, veiktu globālus pasākumus. 15 miljoni piešķirti kā palīdzība Āfrikai, lai uh, pātrinātu diagnostikas pasākumus un veiktu epidemioloģisko uzraudzību. 100 miljoni steidzamiem pētniecības pasākumi attiecībā uz diagnostiku, terapiju un profilaksi. 90 miljoni no 100 tiks piešķirt no farmācijas industrijas partnerības un 3 miljoni piešķirti uh, Uh, civilās aizsardzības mehānisma ietveros uh, ES pilsoņu repatriācijai no Vuhaņas. Un ceturtais pasākum, uh, paziņojums jālūdzu. Vēstule jau ir nosūtīta visiem deputātiem. Tātad. Tā Andrēsen kungs. Man ir vēl jautājumi par atsevišķiem elementiem šai uh, vēstulē uh, saistībā ar uh, Pasaules veselības organizāciju un privāto publisko partnerību ar farmācijas industriju. Vai mēs varētu saņemt papildi informāciju no komisijas par šiem punktiem? Nezinu, kā rīkoties varbūt ne tūlīt, bet uh, rakstveidā saņemt informāciju. Gribētu zināt vairāk par šiem punktiem. Komisijas pārstāvī zālē neredzu vai redzu. Jā, lūdzu. Mēs varam sniegt rakstveidu atbildus uz šiem jautājumiem, nosūtīsim uh, šo informāciju sekretariātu. Tātad Andrēs Nemkungs var jums nosūtīt savu jautājumu un tātad nosūtiet atbildi sekretariātam, lai varam tās visiem izplatīt. Vai ir vēl kādi komentāri? Ja nē, ceturtais punkts - 20. februāra eiro padomes sēde. Budžet budžeta komitejas uh, informatīvais biļetens uh, iek, iekļauj informāciju par uh, daudzgad finanšu schēmu un par uh, mūsu vilšanos pauž arī par to, kā samitā uh, lēmumi netika pieņemti, tīpaši tādēļ, ka uh, uh, vairāki līderi rīkojās dogmātiski un neapsprieda svarīgus politiskus jautājumus, un viņi uh, balstījās tikai uz uh, vietējām valstu iekšējām prioritātēm. Uh, šis uh, darījums, kas bija uz gā, uh, iesniegts valstu valdību vadītājiem un arī uh, komisijas neoficiālais dokuments, uh, tie netika apstiprināti. Un uh, Eh, nebija šis, eh, šis priekšlikums neguva atbalstu, veikt samazinājumus eh, vienā pusē, otrā pusē vēl papildus, tā sakot, dāvanas piešķirt, bet tas netika, neguva atbalstu. Un mums šāda pieeja mūs nenovedīs pie transformējošā budžeta, kas nepieciešams, lai finansētu zaļo kursu un citus globālos izaicinājumus. Mēs esam uzaicinājuši komisāru Hānu uz nākamo uh, komiteja sanāksme 18. un 19. martā, lai uh, apspriež šos jautājumus. Tātad uh, pat, ja maijā, jūnijā izdotos panākt vienošanos, tad darbs pie daudzgad finanšu schēmas jau kavējas, un mēs nevaram riskēt ar to, ka 31. decembrī tiks pārtraukts uh, programmu finansējums. Tādēļ uh, komis, uh, mēs aicinām komisiju vē, sagatavot ārkārtas pasākumus, lai aizsargātu finansējumu saņēmējus. Komisija līdz šim ir atteikusies to darīt, lai saglabātu spiedienu uz padomi. Bet tagad ir pienācis īstais brīdis rīkoties un komisijai būtu jāuzņemas atbildība vadība un kā līgumu sargātājai jāiesniedz steidzami šāds rīcības plāns. Un pagājuši nedēļa piedzīvotājs liecina par to, ka uh, jārīkojas steidzami. Pagājuši nedēļa uh, ekonomiskā finansiālā ziņā bija ļoti sarežģīta nedēļa. Un uh, OECD uh, eh, drastiski samazina prognozes pasaules ekonomikas attīstībai. Situācija ļoti nopietna. Un tādēļ tiešām būtu eh, ļoti negatīvs rezultāts, ja mēs vēl vilcinātos ar DFS pieņemšanu, uh, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko un finansiālo situāciju bet mums ir uh, pēc būtības jāatbalsta mūsu ekonomika, un pagājušā nedēļā piedzīvotājs dod mums vēl papildu argumentus iestāties par to, ka uh, ir jāpieņem lēmumi saulēcīgi, vai arī jāgatavojas jau ārkārtas situācijai, ja tas nenotiks. Vai kāds vēlas kaut ko teikt? klusēšana nozīmē piekrišanu. Es vismaz uzdrošinos tā domāt. Tagad uh, balsošana. Trešais darba kārtības punkts EIB darbība. Ziņojums tika apspriests 22. janvārī. Un pirms pārējām pie balsošanas varu teikt, ka 157. grozījums ir atsaukts. Vispirms pārbaudīsim, kā darbojas balsošanas iekārtas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Man saka, ka sociāldemokrātiem ir viens deputāts par daudz šajā balsojumā. Is it okay now? Still one too much. Joprojām viens par daudz. It's the machine that... Arī mašīnai kaut, uh, iekārtām kaut kas nogājis greizi. It's okay. It's okay. Kārtībā. Visi, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Seven. First of all, amendment 20. 27. grozījums par pret pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Es atvainojos 33. grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. par pret. Pārbaudīsim. 51. grozījums balstojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 12 pār 16 pret. 53. grozījums par pret atturus pieņemts. 54. grozījums par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts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 Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 par 11 pret. Astotais kompromiss par pret. Atturas. Pieņemts. Devītais kompromiss par pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. B grozījums par 84. B par pret atturas. Manuprāt, jāpārbauda. Balsojam elektroniski 84. B. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 99. grozījums par pret atturas pieņemts.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 pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski 109. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 122. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. grozī kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 125. grozījums par Mums ir jābalsto par 125. grozījumu, saka priekšsēdētājs. Tātad, kas ir par pret? atturas pieņemts. 128. grozījums par pret atturas pieņemts. 132. par pret atturas pieņemts. 29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 pret atturas pieņemts. 136. par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 143. grozījums par pret atturas noraidīts. 145. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 150. grozījums par pret atturas pieņemts. 151. par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 160. grozījums par pret atturas pieņemts. 162. par pret atturas pieņemts. 163. par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts, 168 par pret atturas pieņemts, 169 par pret atturas noraidīts, 170 par pret jāpārbauda, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 181. grozījums par pret atturas noraidīts. 182. par pret atturas pieņemts. 183. par pret atturas pieņemts.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 194. grozījums par pret atturas noraidīts, 195. par pret atturas noraidīts. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts. 200. grozījums par pret atturas pieņemts. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. 203. grozījums par pret atturas pieņemts. 204. par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 206. par pret atturas pieņemts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 mums ir jāpārbauda balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 221. grozījums par pret atturas pieņēmts. 222. grozījums par pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Par, pret, atturas pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. Tātad ekon 1A par pret atturas pieņemts. Ekon 1B. Nē, es atvainojos, par to nav jābalso. Ekon 2A par pret atturas pieņemts. Ekon 10A par pret pret atturas pieņemts. Ekon 13 par pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 14 par pret pret atturas pieņemts. Ekon 18 par pret atturas pieņemts. Ekon 22 par pret atturas pieņemts. Ekon 23 par pret atturas pieņemts. Ekon 24 par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Ekon 27 par pret atturas pieņemts. Un tā tad tagad par uh, ziņojumu ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Apsveicam referentu Kormāna kungu. Paldies! There are uh, under points 4, 5 and Ceturtais, piektais un uh, sastais punkts - tie ir transfērī sestā sadaļa un arī pārējās sadaļas par uh, būvu būvju politiku. Eh, šķiet, ka šeit nav saņemti nekādi lūgumi, un līdz ar to balsošana ir beigusies. Tad, eh, nē, septītais punkts par ēku politiku. Nav saņemta nekāda informācija. <coughs> And now we continue with point. Uh... Tad mēs varētu turpināt ar astoto darba kārtības punktu. Un uh, šeit mēs runāsim par ienākumu un izņēmumu, izdevumu aplēsēm 2021. Uh, budžeta gadam. Pirmā sadaļa došu vārdu referentam Olivier Častelam. Viņš mūs iepazīstinās ar savu ziņojuma projektu par uh, Eiropas parlamenta budžetu 2021. gadam. Lūdzu, Čestelkungs. Paldies, priekšādātāji! Šodien es jūs iepazīstināšu ar eh, ziņojumu projektu, eh, kas ir sagatavots pēc divām uzklausīšanām. Pirmā bija ar ģen parlamenta ģenerāla sekretāru un vicepriekšādātāju, kas atbildīgs par budžetu, un otrā uzklausīšana bija ar vairākiem direktoriem. Uh, 2021. gads, kā jūs zināt, ir pirmais jaunā daudzgadu finanšu plāna gads, par kuru pašlaik vēl notiek sarunas. Un, protams, ka mēs vēl ar vienu mm, esam neskaidrībā par jaunajām, jauno septīto sadaļu attiecībā uz Eiropas komisijas projektu, bet mums vajadzētu būt uzmanīgiem. Mums vajadzētu panākt, lai mūsu prioritātes nekur nepazustu. Tātad es vēlos norādīt uh, ilgspējīga mobilitāte, tātad, un, protams, arī mūsu parlamenta normāla funkcionēšana. Tāpat arī mums ir jādomā par parlamenta personālu. Ja runa par izdevumiem 2021. gadam, tad tie būtu um, divi miljārdi 102 eh, miljoni eiro, un, eh, ja ir runa par šo 70 miljonu palielinājumu, tad 32 miljoni ir eh, paredzēti dažādām, dažādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar līgumdarbiniekiem. Tāpat arī mēs vēlētos norādīt, ka plenārsēdē mēs jau pieņēmām atbilstošu uh, atbilstošas apl aplēses 18., 19. un 20. gadam, kas paredz attiecīgus palielinājumus salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tātad mēs 2021. gadam bijām, bijām paredzējuši šādu palielinājumu, kas atbilst parastajam klasiskajam budžeta palielinājumam saskaņā ar indeksāciju. Tieši tāpēc mums vajadzētu būt realistiskiem, tāpat arī mums vajadzētu būt ticamiem, mums ir jāņem vērā arī caurdzmības principi un jādomā pār atbilstošu budžetā pārvaldību. Protams, neaizmirstot pār parlamenta prioritātēm, kas jau tika minētas uzklausīšanās. Tieši tāpēc arī būtu svarīgi analizēt visas budžeta pozīcijas, lai mēs varētu uh, saprast, kā šo budžetu varētu samazināt, vienlaicīgi neaizmirstot par mūsu mērķiem. Es vēlējos jums atgādināt par vairākām prioritātēm, proti es vēlētos jums atgādināt arī par Brexita finanšu sekām. Mēs redzam, ka būs mazāk deputātu, tāpat arī līdz ar to būs mazāk asistentu un dažādu darbinieku. Mēs šos ietaupījumus jau paredzējām 2021. gada budžetā un, protams, ka mēs tālāk vairs šādu samazinājumus neveiksim. Vajadzētu arī atcerēties, ka ir dažādas citas budžeta pozīcijas, piemēram, transports vai parlamenta asistenti, un eh, no 18. līdz 21. gadam šeit nekādi samazinājumi nav veikti. Varbūt mēs varētu sagatavot eh, tādu pamatotu analīzi Mums vajadzētu saprast, kāpēc eh, šeit nav ņemti vērā šādi ietaupījumi, ko mēs varētu veikt um, Brexita sakarā. Tāpat arī mums ir jādomā par parlamentā zaļināšanu un par uh, ilgspējīgu mobilitāti. Tātad eh, nosakot jaunos mērķus attiecībā uz vidi, mums ir jābūt gan ambicioziem, protams, mums vajadzētu samazināt uh, Eh, papīra izmantošanu, tāpat arī vajadzētu domāt par ūdeni un dažādiem pārtikas eh, atkritumiem. Šajā sakarā es vēlētos nākt klajā ar eh, dažādiem papildinājumiem. Man šeit ir vairākas jaunas idejas. Uzskatu, ka parlaments varētu paplašināt uh, savu uh, automašīnu novietņu politiku. Tātad šeit ir runa par uh, parlamentu ēkām šeit uh, Briselē. Mums vajadzētu arī padomāt par to, kā mēs varētu vairāk izmantot elektriskās automašīnas. Tāpat arī tas varētu attiekties uz uh, lidmašīnu biļešu uh, cenas kompensāciju. Mums uh, vajadzētu vairāk izmantot videokonferences, un parlaments varētu arī praksē ieviest Eiropas parlamenta biroja 18. februāra paziņojumu, kur ir runa par um, Eh, ēdnīcām un arī par eh, smagajām automašīnām, kas tiek izmantotas Strasbūras eh, misijām. Protams, mums ir jādomā arī par jauniešiem. Ja ir runa par mērķa auditoriju, pret, pie kuras mēs varētu vērsties, tad tie noteikti ir tieši jaunieši. Šeit ģenerālsekretārs varētu, piemēram, atgādināt par uh, Eiropas jaunatnes um, biennāli, tāpat arī vajadzētu padomāt par uh, periodu pirms eh, dažāda veida interaktīvām aktivitātēm, ko izvērš Eiropas parlaments. Piemēram, mēs varētu pilnībā uh, apmaksāt uh, jauniešu uh, ceļošanas un uh, dzīvošanas izmaksas, ja viņi piedalās šādos pasākumos. Protams, ir jādomā arī par ēku politiku. Mums ir bijušas arī ļoti daudzas debates, un mēs noteikti arī turpināsim runāt par dažādiem nekustamo īpašumu projektiem un tiem paredzētajiem uh, E, transfēriem. Varbūt mēs varētu šeit pilnībā pārdomāt e, līdzekļus, kas tiek atvēlēti ēku politikai, un mēs varētu finansēt e, tādas investīcijas, kas atbilstu mūsu prioritātēm. Tātad šeit ir runa arī par Paulu Henrijas pākāku šeit Briselē. Mēs vēl ar vienu gaidām lēmumus, lai mēs varētu uh, domāt par ventilācijas uzlabošanu un arī par eksploatācijas izmaksu re rendabilizāciju. Tātad šeit nav runa par pirmo gadu, kad mēs mēģinam atrast dažādus tehniskus risinājumus, lai mēs varētu nodrošināt, ka deputāti var balsot tad, kad viņi ir slimības vai maternitātes atvaļinājumā. Šīs domas nav jaunas, tās vienkārši vajadzētu turpināt un padziļināt. Uh, Tāpat arī mums vajadzētu vērsties pret uh, morālu un arī seksuālu uzmākšanos. Šie jautājumi vēl ar vien ir mūsu uzmanības lokā. Mums vajadzētu uh, paskatīties, kā mēs varētu ieviest jaunas procedūras Eiropas parlamentā, un tāpat arī mēs varētu padomāt, kā šīs procedūras varētu labāk pielāgot parlamenta specifikai. Vēlējos noslēgumā pieminēt vēl divus tematus pirmā kārtām komunikācijas un informātikas politika. Ja runa par komunikāciju, uzklausīšanās mēs dzirdējām ļoti daudz jaunu ideju. Mēs vēlamies, lai parlaments nodrošinātu labāku un arī vairāk komunikācijas, tātad eh, mums uh, vajadzētu atcerēties pasākumus, kas jau ir izvērsti 20. un 21. gadā, un, protams, līdz pat 24. gadam mēs varētu eh, turpināt šāda veida aktivitātes. Šeit mēs jo īpaši varētu domāt par mm, pievienoto vērtību, un, protams, mēs varētu arī izskaidrot, kā tiek izmantoti resursi, kas mums ir atvēlēti 21. gadā. Mēs varētu izveidot, piemēram, parlamentārijumā eh, dažādas mobilās struktūras, šādā veidā uzlabojot eh, eh, šīs iestādes izmantošanu, protams, nepalienot tās izmaksas. Protams, mums ir jādomā arī par Eiropas parlamenta atpazīstamības veicināšanu arī ārpus Eiropas. Piemēram, uh, Tā varētu būt pārstāvniecība Vašingtonā un arī vēl trīs citās vietās, tieši tā kā tas jau ir paredzēts biroja lēmumā. Un tagad par informātiku. Protams, ka uh, mūsu informācijas tehnoloģija drošība ir mums absolūta prioritāte. Es biju ļoti pārsteigts uzzinot, ka budžeta pozīcijas šeit paredz 20 eh, miljonu palielinājumu. Uh, ja ir runa tikai par šādām eh, piecām informātikas līnijām un eh, budžeta pozīcijām. Un šeit ir paredzēts tikai 20 miljonu palielinājums šajās piecās pozīcijās. Mums vajadzētu saprast, kā tas eh, ir noticis. Tiek runāts par hibrīd tehnoloģijām, kas aizstās citas, protams, kas varētu arī veicināt efektivitātu, jo īpaši arī ietāpījumus. Es gribētu redzēt, kā tieši šie ietāpījumi tiks veikti. Tāpat arī es izturos skeptiski pret šīm idejām izmantot automātisku tulkojumu visās valodās. Es domāju, ka mums pirms tam noteikti ir jāveic ļoti pamatīga finanšu analīze par šādu projektu izvēršanu, Lūk, kolēģi, šeit es jums īsi ieskicēju, kas ir iekļauts manā ziņojumā. Es, protams, uzklausīšu to, kas jums ir sakāms. Es eh, ceru, ka mēs eh, pabeigsim darbu tuvākajās nedēļās un ka mūsu sagatavotais teksts būs gana līdzsvarots un tajā būs iekļautas visas mūsu idejas. Un grozījums var iesniegt līdz 11. martā 2013. Lielas paldies, Vincikas kundze! Paldies! Liels paldies eh, referenta kungām par ziņojumu. Es eh, piekrītu ļoti daudzām jūsu paustajām idejām, bet eh, man patiešām ir žēl, ka nesam saņēmuši atbildes uz mūsu jautājumiem. Mēs jau gatavojam grozījumus, un šie grozījumi ir jāiesniedz jau nākamnedēļ. Domāju, ka diskusijas vēl būs daudz un plašas. Ušakov kungs. Paldies! Paldies, referenta kungs, par šo ļoti līdzsvaroto tekstu. Es domāju, ka šeit parādās eh, dažādi politiski un arī finansiāli jautājumi, ja runa par nākamā gada budžetu. Un, ja runa par politiku, tad es eh, neesmu pārliecināts, vai mēs varētu palielināt eh, Eiropas parlamenta finansējumu uh, vairāk nekā iepriekšējos gados. Mums ir Brexits, tāpat arī mums ir dažādi izaicinājumi, kā pārliecināt mūsu valstis, kāpēc tām ir jāpaliek Eiropā, un mums ir jādomā arī par Eiropas vērtībām, līdz ar to mēs nevarētu palielināt parlamenta budžetu vairāk nekā tas ir bijis iepriekš. Ja runa par 21. gadu, vēlos atgādināt, ka mums vēl ar vienu nav pieņems DFS, un tieši tāpēc visus lielapmēru projektus vajadzētu vairāk izvērtēt. Es esmu sociāldemokrāta referents attiecībā uz ēkām, un es vēlētos šeit eh, redzēt eh, vairāk plānošanas. Mēs esam ieplānojuši 7 miljonus šeit vienai ēkai nākamgad, tāpat arī mums ir jādomā par jaunu ēku būvniecību. Uzskatu, ka mums vajadzētu labāk plānot un vajadzētu arī labāk saprast, ko tieši mēs gribam darīt ar šīm ēkām tuvākajos gados. Tāpat arī, ja nauda netiek izlietota kādās pozīcijās, tad tā gada beigās vienkārši tiek atvēlēta ēkām. Nu, tā nebūtu problēma, bet eh, šeit tomēr vajadzētu labāk visu saplānot. Tāpat arī mums vajadzētu labāk atainot mūsu pieredzi šajā plānošanā. Mums ir jādomā par eksploatāciju un arī par jauniem projektiem, tāpat arī mums ir jāpaskatās, cik daudz centru tiks atvērti Eiropas galvaspilsētās līdz 24. gadam. Mēs vēlamies šeit līdzsvarotu pieju, tā lai netiktu izslēgti nec ziemeļ, nec dienvid, nec austrumi, nec rietumi. Mākslīgais intelekts. Man ārkārtīgi patīk šādas ierīces un jaunās tehnoloģijas. Es uh, Nezinu, vai tuvākajos piecos gados mēs varēsim nodrošināt eh, kvalificētu un kvalitatīvu mm, tulkojumu, un šeit es nerunāju, teiksim, par tulkojumu no angļu uz franču valodu, bet gan, teiksim, no lietuviešu uz horvātu valodu. Es domāju, ka mums vajadzētu sekot līdzi šīm modernajām tehnoloģijām, bet mums nevajadzētu pār, būt pārsteidzīgiem. Un es arī priecājos, ka jūs savā ziņojumā esat iekļāvis ļoti daudzus sociāldemokrātiem svarīgus jautājumus. Vai kāds no ID grupas vēlas izteikties? Ne? Jā, IDE pārstāve, kas bija sagatavojusies runāt, nav šodien klāt. Es vēlējos norādīt, ka šis ziņojums, manuprāt, ir labs, bet mēs nevaram šeit runāt par eh, tādu taupības budžetu. Te ir runa par 3 0,53% palielinājumu un uh, pie inflācijas, kas ir zem 2%, to tā īsti attaisnot nevar. Un uzskatu, ka tā ir arī lielākā šī budžeta problēma. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt tādu patiešām taupīgāku budžetu, jo īpaši ir jāatcerās, ka mums uh, būs uh, par 40 deputātiem mazāk šajā jaunajā gadā, un es domāju, ka tas ir obligāti jāņem vērā. Paldies. Kāds no zaļajiem? EKR. Lūdzu. Paldies. Referentā izteikumi bija patiešām interesanti. Mēs rādzām, ka tas sasaistās arī ar iepriekšējām debatēm, bet šeit vēl ar vienu ir ļoti daudz tādu nezināmu elementu, tā, Tātad mēs runājam par budžetu 2021. gadām. EKR grupā mēs uzskatām, ka šīm budžetām pirmām kārtām ir jābūt realistiskam. Tam vajadzētu tikt galā ar mūsu problēmām, tam tātad vajadzētu būt efektīvam. Un mums, parlamentāriešiem, ir vajadzīga arī kvalitatīva administrācija, visi vajadzīgie pakāpojumi parlamentu iekšienē. Uh, Mēs nevēlamies šeit samazinājumus administratīvos izdevumos. Mums ir jānosaka prioritātes. Galu galā vajadzētu ieklausīties arī um, jūrnieku teiktajā. Mums ir jāizvēlās tādi vēji, kas mūsu uh, aizvedīs pie mūsu galamērķa. Tātad mums ir jāizvēlās līdzekļi, kas mums ļautu sasniegt mūsu mērķus. Vai vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu? Paldies, priekšādātāji! Apspriedos ar savu kolēģi pirms izteic, izteikšos par šo tēmatu, taču vēlējos īpaši izcelt divus punktus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un par kuriem runāju arī iepriekšējās diskusijās. Uh, Ja runa par komunikāciju, uzskatu, ka komunikācija politika noteikti būtu jāizlabo. Un tas attiecas arī uz komunikāciju vēlēšana apgabalos. Protams, ka mums vajadzētu runāt arī ar Eiropas diasporu. Ir arvien vairāk cilvēku, kas uh, dzīvo citās valstīs, kas balso Eiropas uh, vēlēšanās. Uh, savā uzturēšanās valstī. Piemēram, iepriekšējās vēlēšanās ļoti daudz eiropiešu balsoja Rumānijā, un šie rumāņi savukārt, kas dzīvo citur, balsoja par rumāņu deputātiem. Mums vajadzētu padomāt, kā mēs varētu piešķirt resursus Eiropas parlamenta birojiem dalībvalstīs, lai tie varētu domāt par šīm konkrētajām kategorijām. Tātad ir runa par pilsoņiem, kuriem Eiropa patīk, kuri Eiropu atbalsta, un to vajadzētu iekļaut mūsu komunikāciju politikā. Nākamais punkts, ko iespējams vajadzētu vairāk uzsvērt, ir tas, ka ir vajadzīga labāka caurdzamība Eiropas parlamenta izdevumos, un, protams, šeit ir runa par dažādiem piegādātājiem, līgumslēdzējiem, kā viss notiek. Ja mēs būsim caurdzami, cilvēki mums vairāk uzticēsies. Tagad mēs runājam par nākamo daudzgadu finanšu plānu un par uh, to, uh, kāds izskatīsies mūsu budžets. Mums vajadzētu būt uh, labam piemēram. Ja mēs būsim šāds labs piemērs, iespējams, ka dalība valstīs um, ieguldīs Eiropas budžetā vairāk. Paldies tagad Kellers kundze. Paldies priekšādātāji. Es vēlētos pateikties mūsu referentam Olivie Častēlam par lieliski paveikto darbu, un jo īpaši vēlētos viņu atbalstīt tajā, kā mēs runājam par šo budžetu. Uzskatu, ka mums vajadzētu kalpot mūsu pilsoņiem. Nevajadzētu rasties tādām priekšstatam, ka šis budžets ir paredzēts eh, mums. Ja runa par šo ziņojumu, tad uh, Attiecībā uz ēku politiku es eh, vēlējos uzsvērt šeit eh, vairākus elementus, kas parādās analīzē no 18. līdz 25. punktam ziņojumā, jo īpaši vēlos izcelt 19. punktu, kur ir runa par tādu mm, labu ēku apkopi, tā lai tās patiešām varētu sagabā, sa, saglabāt labā stāvoklī. Uh, Tātad šeit ir runa par daudziem un dažādiem uh, darbiem. Tāpat kā mans kolēģis Nils Ušakovs, es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir ņemt vērā daudzgadu plānošanu šajos darbos. Priekšēdētāji, varbūt mēs to pat varētu prezentēt budžeta komitejā. Mēs redzam, ka pašlaik ir daudz dažādu projektu, bet mums nav tādas uh, labas un struktūrētas izpratnes par to, kas tieši notiek ar, teiksim, spākēkas pārbūvi. Uzskatu, ka šeit ir vajadzīgs vairāk informācijas. Mēs neesam saņēmuši visu informāciju, kas mūsu komiteja pienāktos. Lielas paldies tagad Fernandes kungs. Paldies priekšādātāji. Es vēlētos pateikties mūsu referentam. Lielas paldies par lieliski paveikto darbu. Viņš eh, strādā pie nākotnē ļoti būtiskiem jautājumiem, un es eh, ceru, ka parlaments šajā dosie varēs vienoties par pašu svarīgāko. Nav nekāds jēgas katru gadu diskutēt par vienu to pašu. Mēs esam it kā viensprātis par vienu punktu, nākamajā gadā mēs vienojamies par citu kompromisu, līdz ar to mums eh, trūkst uh, saskaņotības. Galu galā ir daudz citu jautājumu, par kuriem mums arī vajadzētu apspriesties. Um, pilsoņi uh, nemaz nezina, ka visu šo iestāžu uh, kopējais uh, budžets sastāv tikai 7% no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Viņi domā, ka tas ir daudz vairāk. Mums ir jādomā par to, uh, minimālo, ar ko mums pietiktu. Tieši to es saucu par realitāti. Ir ļoti vienkārši iegrimt populismā, bet es uzskatu, ka ir ārkārtīgi pozitīvi, ka mums ir šis parlamentārijums. Ļoti daudz cilvēku bija pret to. Es atceros, ka bija ārkārtīgi sarežģīti panākt, lai um, parlamentā būtu bezvada internets, jo īpaši Strasbūrā. Uh, Un tagad, ja mēs teiktu, ka mēs atslēgsim bezvadu internetu, kā tas izskatītos? Tas pats attiec arī uz vēstures namu. Arī to bija ļoti grūti panākt, bet pašlaik cilvēki uzskata, ka tas ir ļoti pozitīvs projekts. Tāpat arī mums ir jādomā par šo vēstures interpretāciju, par tulkošanu. Tas viss, protams, maksā. Mums ir arī vajadzīgi kvalitatīvi asistenti, arī tas daudz maksā. Tāpat arī vajadzētu atcerēties, ka ja mums nebūs šī uh, minimuma, tad beigās tas viss izmaksās ļoti dārgi pilsoņiem. Parlaments nedarbojas vienādi visā Eiropas Savienībā, bet šeit mēs gatavojam tiesību aktus. Uzskatu, ka mūsu mērķis ir nodrošināt izcilību likumdošanā. Uh, Šo mērķi vajadzētu saprast visiem, un par to arī visiem vajadzētu iestāties. Protams, ka šeit runa arī par ēkām, un arī tas, protams, daudz maksā par jautājumiem, kas ir tādi ļoti tradicionāli populistu vidū, un par kuriem mēs bieži diskutējam pat vairāk nekā par budžetu, tātad trešā sadaļa. Es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos ka mēs varēsim panākt šos kompromisus starp uh, politiskajām grupām, nu vismaz starp uh, proeiropeiskajām grupām. Proti, es vēlētos, lai mēs beidzot nonāktu pie kopsaucēja, lai mēs neatgrieztos pie šīm diskusijām visu sasaukuma laiku. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad dod vārdu Šastelkunga noslēgumam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji, jā, pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem par viņu ieteikumiem un idejām. Es, protams, nevarēšu tagad reaģēt uz katru šo piezīmi. Eh, mēs esam paredzējuši šķiet jau parīta ānu eh, referentu tikšanos. Tā būs pirmā mm, iespēja mums apspriesties par šo ziņojumu un arī par eh, budžeta apmēru, par iespējamiem ietaupījumiem budžetā. Uh, Galu galā mūsu ieteikumi būs jāizvirza pēc tam, kad mēs būsim vienojušies ar parlamenta biroju. Tā būs tāda kā samierināšanās. Kā jau zinat, no 19. līdz 23. mārtam ir paredzēta šīs diskusijas. Tad, protams, mums vajadzēs arī pieņemt šo tehnisko grozījumu, kas ir jāpieņem 30. martā, un vēlāk budžeta komitejā mēs balsosim 1 aprīlī Strasbūrā. Noslēgumā vēl vēlējos arī norādīt, ka jūsu izteikumi man liek saprast, ka kopumā šis palielinājums ir ļoti svarīgs, un galvenokārt par to mums vajadzētu domāt tuvākajos gados. 2020. gadā samierināšana noteica palielinājumu par 2,62%. Tad, tad eh, tie ir apmēram 18 miljoni eiro, un eh, šķiet, ka mums vajadzētu ņemt vērā šo principu. Mums vajadzētu paskatīties uz visām budžeta pozīcijām, lai mēs, mēs varētu būt eh, efektīvi un pragmātiski un arī saskaņoti. Gal galā mēs vēlamies tieši tādā pašā veidā skatīties arī uz budžetu, kas ir paredzēts eh, komisijai un arī citām Eiropas institūcijām. Un eh, tad, eh, protams, kā pirmkārtā mums vajadzētu piestrādāt pie sava budžeta. Vēlreiz atgādināšu, kā gaidu jūsu grozījums līdz 11. martam. Merci. Paldies. Šas to kungs jau norādīja galvenos termiņus, atkārtošu, lai būtu pārliecība, ka visi tos ir sapratuši. Grozījuma iesniegšanai 11. marts, pieņemšana 13. Eh, marts, pēc tam plenārsēdē 1. 2. aprīlis. Pārējām pie pēdējā punktā, devītais punkts - ilgspējīgas zvejniecības partnerības nolīgums un īstenošanas protokols starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku. Kristoforu kungs, referents, lūdzu, vārds jums. Simberinīs, simfonija. Η σημερινή συμφωνία που συζητάμε είναι σύμπραξη στον τομέα šī vienošanās zināmā mērā ir tāda veida vienošanās, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ilgspējības kontekstā zivsaimniecībā. Uh, Kopš 2007. gada jau šāda vienošanās ir spēkā, īstenošanas protokols gan, jāsaka, ir stājies spēkā tikai 2014. gadā, bet beidzas 2020. gadā. Savā ārpolitikas darbību kontekstā Eiropas Savienība ar AKK valstīm ir notikušas sarunas par jaunu vienošanos, lai šajā reģionā, pēc iespējas labāk izmantot zvejniecības iespējas, bet vienlaicīgi ir arī svarīgi nodrošināt to, lai tiktu ievērotu, tikt ievērot demokrātiskie principi un cilvēktiesības. Beidzot, tā ir svarīga prioritāte. Ir likts īpašs uzsvars tieši uz demokrātiju, tā skaitā šajā gadījumā Seišelu, salās. Mēs vēlamies zivsainiecības politiku, kas ir ilgspējīga, atbildīgi rīkojas ar zvejas resursiem. Otrakārt, ir jānodrošina arī tas, ka zvejniecības jomā tiktu uzlabotas savstarpējā sadarbība. Mēs uzskatām, ka šī vienošanās ir pozitīva. Daudzi eksperti ir jau savu slēdzienu devuši un ir izteikušies pozitīvu. Manuprāt, šīs ārpolitikas darbības ietvaros Eiropas Savienībai ir pienākums īstenot šo vienošanos. Kopumā šeit ir paredzēti 5,3 miljoni kā finanšu atbalsts. Svarīgi šeit būtu sekojušies. Pirmkārt, pirmo reizi šeit ir paredzēta protokola uzraudzīšanas jauktā komiteja. Otrakārt, budžeta komitejai ir līdzlemšanas tiesības Eiropas parlamentā šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka šī vienošanās starp Eiropas Savienību un Seišu Republiku arī no ārlietu komitejas un arī mūsu puses tiks akceptēts. Paldies, Gerēro kungs! Jā, paldies, izteikšos eh, īsi. zivsainiecības komitejām. Mums vajadzētu domāt par uh, vietējo floti. Esam uh, dzirdējuši no uh, franču paziņojumiem, ka šos līdzekļus vajadzētu piešķirt vietējai flotei. Bet beigās sanāk, ka šie līdzekļi tiek izmantoti Eiropas flotei. Ir uzbūvēta osta, kas eh, ir pieejama Eiropas eh, zvejniekiem, bet to vajadzētu nodrošināt eh, arī vietējiem zvejniekiem vajadzētu nodrošināt, lai šīs rekomendācijas tiktu efektīvi piemērotas. Protams, ka kā zaļie mēs vēlamies to garantizēt, šī vienošanās mums ir ārkārtīgi svarīga. Protams, ka ir arī citas prasības, kas mums liek būt, šķiet būtiskas, bet pašlaik šī tieši prasība būtu pat, pats svarīgākā. Uh, interventions Vai vēl kāds vēlas izteikties? Labi. Vēlos atgādināt, ka šī ir piekrišanas procedūra, grozījuma nav paredzēta, balsojums paredzēts 18. martā. Kas ir arī datums mūsu nākošajām sanāksmēm 18. un 19. martā Briselē un 30. martā Briselē, eh, Satanē Strasbūrā ārkārtas sanāksme. Tas arī viss šodien. Paldies, tiekamies vēlāk!